Nē, tātad šo mandātu spēkā esamība ir apstiprināta. Saņēm, no EFD grupas esmu saņēmis lūgumu apstiprināt mandātu dalībai komisijās. Tā ir pievienota protokolam, un ja neviens neiebilst, tad šīs nominācijas tiek uzskatītas par apstiprinātām. Priekšsēdētāja konference ir